Good morning, dear colleagues, uh, to our meeting. Labrīt, kolēģi, esat sveicināti mūsu sanāksmē. Pirms sākt uh, sanāksmī vēlos aicināt jūs uh, atdot godu Samuelam Patī, kurš bija Francijā ļoti cienīts, atceros geogrāfisks skolotājs, kurš bija brutāli nogalināts 16. oktobrī, jo mācīja par vārda brīvību stundu laikā barbariskā gļēvā slepkavība šokēja mūs visus. Samuēls pat ir pelnījis mūsu cieņu. Viņu nedrīkst aizmirst. Pirmkārt jau mūsu līdzjūtība ir patīkunga ģimenei, kā arī skolotājiem visā Eiropā. Uzbrukums vieniem, vienam skolotājiem ir uzbrukums visiem skolotājiem, mūsu pamatvērtībām, kuras viņi māca skolēniem. Vārda brīvība, domāšanas brīvība, izglītība, brīva kritiska izglītība, domāšana. Tā, tie ir pamati demokrātiskai sabiedrībai Eiropā. Mums ir pienākums aizstāvēt šīs vērtības. Skolotājiem Eiropā un citur ir jābūt spējīgiem mācīt, nebaidoties, un netiekot iebiedētiem. Mūsu komiteja skaidri pauž, ka cīņa ar naidu un ekstrēmismu un iestāšanās par vārda brīvību, tai ir jābūt Eiropas Savienības prioritātei. Tāpēc aicinu pievienoties man klusuma minūtei, izrādot cīņu Samuēlam Patību. Thank you very much. Ich möchte nun heute Tagad es vēlētos sveikt mūsu vidū komisāri Mariju Gabrielu, kas ir pievienojusies mums attālināti. Man prieks redzēt, ka ar jums viss ir kārtībā un esat gatavi piedalīties. Mēs uzaicinājām Gabriels kundzi šodien, lai izskaidrotu, kas īsti ir domāts ar jauno programmu New European Bauhaus, kuru komisijas priekšsarētāja Urzula Fonderlaina pieminēja savā uzrunā par stāvokli Eiropas Savienībā. Kāds ir mērķis šai iniciatīvai? Kā šī iniciatīva ietekmēs kultūru, izglītību Eiropas Savienībā. Cik tas izmaksās un no kurienes nāk šie līdzekļi? Tie tikai daži no jautājumiem, ko mēs kā komiteja vēlamies noskaidrot un e, ceram, ka varēsim šodien jau saņemt atbildes. Tāpat komiteja ir ļoti interesēta pārunāt ar jums, Gabriels kundze, attiecībā e, uz trim eh, kultūras eh, MFF eh, programmām Erasmus, Radošā Eiropa un Eiropas solidaritātes korpus. Vispirms došu vārdu Gabrielas kundzei uz astoņām minūtēm, pēc tam mums būs laiks divām atbilžu, jautājumu un atbilžu kārtām, kur katra politiskā grupa saņēmis iespēju divas, uz divām minūtēm uzdot atbildi, uzdot jautājumus, atvainojos, un saņemt atbildi. Uh, Eh, sāksim ar to, ka dosim vārdu uz astoņām minūtēm Gabrielas kundzei. Bonjour! Es iesveicināti, paldies priekšsādātāji. Godājumie kultkomitejas locekļi vienmēr ir liels prieks atrasties jūsu starpā un arī Tāpat ir šodien iesākumā es gribētu apliecināt cieņu samielam patību, paust savu solidaritātu un norādīt vēlreiz, ka domas brīvība, vārdas brīvība, izglītības brīvība ir daļa no mūsu pamatvērtībām. Tāpat arī paldies par daudzajiem atbalsta vēstījumiem, kas ir saņemti šo pēdējo nedēļu laikā. Un kā jūs to zināt, cīņa pret klimatu pārmaiņām un mūsu vidas aizsardzība mums liek pārskatīt mūsu dzīvesveidu. Tāpēc e, komisija ir par prioritāru padarījusi zaļo kursu Eiropai, bet šim nolūkam mums ir nepieciešama spēcīga apņemšanās, daudz inovāciju, daudz radošas pieejas. Tāpēc mēs esam 14. oktobrī uzsākuši jauno Eiropas Bauhaus. Līdz ar to esmu gandarīti par to, ka kulta komiteja ir izmantojusi iespēju, lai šajā sakarā organizētu pirmo diskusiju, jo, manuprāt, kultūras komitejas eh, loma visās trīs frāzēs, gan dizaina, gan uh, fāzē deliver, gan fāzē diffuse, ir uh, ar ļoti nozīmīgu lomu. Iesākšu ar to, kā kustība Bauhaus e, veidojas kā pārējais e, starp tehnoloģijas un mākslas Eiropu. Šeit ir runa par jaunas estētikas piešķiršanu zaļajam kursam, nodrošinot ilgspējību. Bauhaus ir iecerēts tā, lai Eiropas zaļais kurs būtu tuvāks pilsoņu garam, bet vienlaicīgi tas ir padarīts, lai padarītu pievilcīgu ilgtspējīgu dzīvesveidu. Esmu gandarīta par to, ka esat uzklausījuši komisijas priekšsēdētājs vēstījumu padarīt Eiropas ekoloģisko projektu vienlaicīgi pār kultūras projektu tas būtu vienlaicīgi gan zaļās eh, ekoloģiskās pieejas, eh, gan kultūras pieejas eh, izpausmes veids. Tas skar arī uh, ikdienas patēriņu. Eiropas zaļais kurs ir ļoti, nozī, ļoti laba iespēja veidotas tādu estētisku projektu, kas izriet no sadarbības starp ar arhitektiem, māksliniekiem, dizaineriem un inženieriem. Līdz ar to Eiropas Bauhaus projekts ir ne tikai nozīmīgs devums mūsu klimata atjaunotnē, bet arī lai piesaistītu it visu sabiedrību zaļajā pārejas kursā, atraktīvā, inovatīvā veidā, un tas var padarīt mūsu zaļo kursu, aprits ekonomiku daudz taustāmāku, pilsoņiem tuvāku, teritorijām un dzīvesveidam tuvāku. Vienlaicīgi padarot redzamāku kultūras dimensiju, mēs pārveidosim zaļo kursu pār sabiedrības eh, projektu, kas ir tuvs pilsoņiem Līdz ar to esmu gandarīta par atbalstīt šo iniciatīvu, mobilizējot vienlaicīgi resursus, kuri ir pieejami mana portfeļa ietvaros, un esmu apņēmusies to darīt no paša sākuma kopā ar jums ar kultūras komiteju. Vienlaicīgi kopējais pētījuma centrs jau ir apņēmies pētīt šo jēdzienu un turpināt darbu ar uh, pārējiem kolēģiem citos, citās nozarēs, līdz tiek definētas konkrētas iniciatīvas darbības līnijas. Mēs zinām, kā jūs zināt, mēs esam uzsākuši uh, Eh, plašu eh, ekspertīzes veikšanu zinātniskā, tehniskā eh, jomā, lai veidotu šo projektu par drošu un inteliģentu. Vienlaicīgi mums ir jāredz, kā mēs vislabākajā veidā varam mobilizēt to, kas mums jau ir kā labas prakses piemērs, tīklojumi, kas jau ir izveidoti, un kā mēs varam jau no pirmā etapa, no dizaina fāzes, no koncepcijas izstrādes fāzes līdz eh, pašam pēdējam etapam eh, šos elementus iekļauts, lai mēs varam izmantot esošos līdzekļus un tīklus un rīkoties tā, lai mūsu rīcībā esošie līdzekļi būtu kā dzinējspēks jaunajam Bauhaus projektam. Un es domāju, ka Mana portfeļa ietvaros eh, mēs varam veidot eh, sasaiti starp eh, ar pētniecības projektu, ar mobilitātes projektu, kas jau aktīvi ir iekļaut vidas projektā. Un es ar lielu prieku uzklausīšu jūsu viedokli par šo projektu un paužu savu viedokli cieši sadarboties ar jums, lai šo jēdzienu izstrādātu līdz galam un lai redzētu, kā tas var sniegt vislabāko labumu. Uh, tajās dimensijās, ko iecerēja komisijas priekšsēdētāji. Un tagad izmantošu iespēju, lai īsi izklāstītu esošo sarunu stāvokli. Esmu gandarīti, ka mēs ka šīs sarunas eh, notiek un turpinās. Vēlos apsveikt progresu Erasmus eh, eh, sarunās Un eh, panāktais kompromiss tehniskajā ziņā dos mums piespēju visdrīzākajā veidā palīdzēs mums eh, pabeigt sarunas un eh, izveidot darba programmu jau nākošā gada sākumā. Tāpat Erasmus programma sarunas dos iespējas pabeigt e, darbu pie divām citām programmām e, - Solidaritātes korpus un Rekreatīva Eiropa e, un Radošā Eiropa. Un katrā ziņā jūs zināsit manu apņemšanos būt klāt šajā darbā līdz pašam galam un nodrošināt efektīvu programmu uzsākšanu par kultūru Es vēlētos arī eh, pateikties jums par rezolūciju Eiropas kultūras atve, eh, atjaunotnei, kā arī par eh, to, ka divi, vismaz 2% no iecerētā finansējuma tiek novirzīti šīm projektam. Tāpat informēju jūs, ka radošās Eiropas projekta sakarā mēs veidojam projektu par mākslas darbu aprit Eiropā, un pēc tam, kad būsim izpētījuši iespējamās sinerģijas, tiks sagatavota platforma, kas uh, Uh, atvieglos uh, gan virtuālo, gan fizisko izvietošanu dažādiem mākslas, kultūras, uh, vizuālajiem un citiem pasākumiem Eiropā, kā arī tas palīdzēs nodrošināt Eh, savstarpēji eh, papildināšanos šiem pasākumiem. Līdz ar to arī mēs maksimāli mēģināsim stiprināt Eiropas kultūras telpu, kur eh, idejas un mākslas darbi var būt atvērti viens otram. Un tagad es gribētu uzsvērt vēl trīs lietas. Paldies par Eiropas sporta nedēļu. Pat Covid apstākļos tas bija pas, panākuma pasākums. 55 miljoni mums sekoja Twitterī. Pagājušajā gadā 59 eh, tādi bija visās jomās kopā. Tāpat vēlos pateikties par eh, izpētes un inovācijas dienām, jo tas bija skaists pasākums, kurā sinerģija starp Eiropas izglītības telpu un pētniecības telpu tika skaidri parādīta kā ļoti nozīmīgs elements turpmākajam darbam. Esmu e, pateicīgi parlamentam par ieguldīto enerģiju šajā darbā. Paldies par atbalstu šim trim iniciatīvām - izglītības telpa, e, plāns digitālai izglītībai un Eiropas e, pētniecības plāns. Un tagad ir jāsāk kritiskā fāze, kas ir patiesa darbu uzsākšana. Un es domāju, ka paziņojumā tiks piedāvāta holistiska un iekļaujoša pieeja. Tag, turpmāk mēs varēsim veidot koordinētas darbības Eiropas līmenī, respektējot dalību valstu īpatnības runātājas teiktais pārtrūkst. Merci par avance pour vos questions. Paldies jau iepriekš par jūsu jautājumiem, viedokļiem, ieteikumiem. Ja. Ich hab, äh, uh, vor... Es to sākumā nepieteicu, bet tad, kad tiek ievērojami pārsniegts uzstāšanās laiks, izmantošu gongu. Tas nenozīmē, ka jums momentā jāaptur uzstāšanās, bet tā ir norāda, ka vajadzētu tuvoties noslēgumam. Es saprotu, ka tehniski nav iespējams nodrošināt, lai tas notiktu paralēli. Uh, Kolēģi, ja dzirdat gongu no manis, jums ir vēlreiz jānospiež podziņa spīk, lai pabeigtu, nu, teikumu pabeigtu, nevairāk. Paldies eh, komisārs kundzei. Paldies eh, par šo ievadu uzrunu. Būs noteikti arī jautājumi. Vispirms dodu vārdu Mihēlai Šoidrovai divas minūtes. Uh, jā.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 Paldies par ievadu. Vēlētos koncentrēties uz diviem jautājumiem un uzdot jums divus jautājumus konkrēti. Pirmkārt, par Covid-19 ietekmi uz Erasmus un Eiropas solidaritātes korpusu. Man prieks, ka Erasmus stažēšanās ir palielināta no 8 līdz 12 eh, mēnešiem. Paldies par to jums un jūsu darbiniekiem. Kas attiec uz citām mobilitātes aktivitātēm, Eiropas solidaritātes korpusā mēs atzinīgi vērtējam Eiropas komisijas elastīgumu, eh, kompensējot eh, izdevumus saistībā ar Covid krīzes ietekmi. Mēs vēlētos apspriest ar jums e, iespēju palielināt šo kompensāciju par virtuālajām aktivitātēm. Šobrīd ir 35% līmenim. Vai jūs piekrītat, ka mums ir nepieciešami plašāki pasākumi un konkrētas normas attiecībā ar Covid, Erasmus regulējumā un solidaritātes korpusu regulējumā? mums vajadzētu, lai komisija un nacionālās aģentūras strādātu ciešāk eh, arī attiecībā uz trešām valstīm, jo tā var notikt, lai novērstu situāciju, kurā dalībnieki tiek apturēti uz robežām. Tas ir pirmais jautājums. Otrs eh, jautājums par Eiropānā šī platforma digitālai piekļuvei Eiropas kultūras mantojuma iestādēm un pilsoņiem. To vajadzētu finansēt no digitālās Eiropas programmas. Es zinu, ka atbildīgs par to ir jūsu kolēģis, komisārs Bretons, bet mēs esam nobežījušies, ka tiks samazināta programmas budžets, kas to apdraudēs. Uh, Vai jūs varētu lūdzu eh, pārunāt to ar savu kolēģi Bretonu kungu? Paldies, Marija Gabriela, par jūsu apņemšanos, pieeju jaunām programmām, jaunām aktivitātēm. Paldies par jūsu pieeju un jūsu apņemšanos un paldies par iepriekš jau par atbildēm uz maniem jautājumiem. Paldies Mihēlai Šoidrovai. Nākamā Petra Kamereverta. Paldies. Paldies arī Marijai Gabrielai, ka jūs esat gatava apmainīties ar viedokļiem. Vēlos koncentrēt uz jauno Bauhaus iniciatīvu. Es sapratu, ka nu, pagaidām nav tāda liela pārliecība, vismaz tā neizriet no jūsu uzrunas. Es īsti nesaprotu, ko tas viss izmaksās, cik daudz. Jūs runājat par jaunu estētiku, un tas nav kaut kas tāds, ko no augšas var uzspiest. Klasiskais Bauhaus jau arī bija tāda iniciatīva no apakšas tieši, nevis kaut kas kā valstiski uzspiests. Es runāju par inteliģentu un ilgspējīgu būvēšanu. Protams, tur ir arī saikne ar arhitektūru, bet eh, mēs nedrīkstam pieļaut, ka tur iestājas konformitāte, jo daudzveidīgums un atšķirība arhitektūrā ir tas, kas eh, ļauj Eiropai būt atšķirīgai. Un jau šobrīd eh, sociāldemokrāta frakcijas vārdā varu jums apliecināt, ka mēs neapstiprināsim nekādu iniciatīvu, kas tieks finansēta uh, Eh, papildus no radošās Eiropas programmas, jo tur jau tā ir ļoti maz līdzekļu, daudz mazāk nekā mēs prasījām, un es neredzu nekādu iespēju vēl finansēt papildu jaunas iniciatīvas no šiem pašiem līdzekļiem. Mums šobrīd ir jācīnās ar vēl citām um, problēmām nekā tikai vienīgi jauna iniciatīva uzsākšana, tāpēc pamatā mums būtu jāskatās, kā šie 2% kultūras un radošai jomai tik tiešām var tikt eh, panākti, lai sasniegtu mērķus. Tas, manuprāt, šobrīd ir pats svarīgākais un visas pārējās skaistās iniciatīvas, par kurām mēs vēl varam padomāt visi, nu, varbūt tās vajadzētu nolikt šobrīd mazliet maliņā, jo zinām jau, cik sarežģīti ir ar dalību valstīm vēst sarunas par finansēm. Tā kā šobrīd uh, Eh, dzirdu tikai jaukus, eh, skaistus vārdus, eh, bet nekā konkrēta. Tik daudz no manas puses. Un varbūt jūs varat mazliet tuvāk mums paskaidrot, lai viss šī ideja kļūtu saprotamāka, kas šai iniciatīvai ir īsti par mērķiem. Paldies! Paldies Petrai Kamerevertai! Uh, Tātad paldies! Lorāns Ferāns, Renew. Tout d'abord, merci, madame. Euh, paldies, komisāri, paldies, priekšsēdētāji, eh, par jūsu siltajiem vārdiem attiecībā uz Samuela Patī. Tas ir īpaši būtiski Francijas pilsoņiem, tā skaitā man. Eh, atzīmēšu, ka šī cīņa pār brīvību izglītībā turpinās. Tālāk, man ir divi konkrēti jautājumi. Viens par Bauhaus, kas ir ļoti būtisks eh, elements, lai mākslu tuvinātu pilsoņiem. Šī iniciatīva ir jāievieš dzīvē un, lai tā, un tā ir jāsniedz rezultāti. Un ir arī elementi, kas skar konkretizēšanos, vai mēs tagad nevaram palikt neskaidrā situācijā, kāda, kādā veidā panākt to, ka šis projekts iemieso mūsu daudzveidību un mūsu tehniskos centienus. Tāpat arī Bauhaus projektā Erasmus Plus jūs nenosaucāt e, izglītības centrus un Eiropas universitātes, kuras varētu nest tālāk šo iniciatīvu un arī stiprināt, šeit es gribu norādīt uz budžetu šo iniciatīvu. Es gribētu arī to saistīt ar uzņēmumu attīstību. Es domāju par investīju budžetu, lai konkretizētu šo tematu. Un kāpēc gan neiekļaut šo Bauhaus tajos 30% budžeta, kas ir jāparedz zaļajai pārējai? Šis ir lielisks temats, taču mums šobrīd vēl pietrūkst tā atslēga, un mēs eh, esam vēl tālu no konkretizācijas. It īpaši arī gribu to norādīt, ka ir jāizmanto visi iespējami budžeta elementi. Tālāk nākošais temats ļoti īsi. Kultūras atjaunotne Eiropā. Ir tikai trīs valstis, kuras ir piedāvājušas savus plānus. Tā ir Vācija, Francija, Itālija, ir palikušas 24 Eh, es zinu, ka drīzumā notiks ministru padome šajā sakarā, ko esat iecerējuši eh, darīt, lai varētu sagrabāt Eiropas eh, un atjaunot Eiropas kultūras telpu, un arī kā rīkoties, lai atbalstītu radošo darbu viscaur Eiropā. Paldies! Vielen Dank, Laurence. Als nächste Paldies, Lorants. Nākamā ir ID grupa, bet viņi nav pieteikuši runātāji, tāpēc pārējiem pie zaļajiem. Salīna Jimbu. Merci, Madame la Présidente. Paldies, priekšsēdētāji. touchée. Je m'associe pleinement. Es pilnībā pievienojos cieņas apliecinājumiem šīm skolotājiem. Šodien mēs runājam par Eiropas komisijas jauno projektu. Bet Esmu pārsteigta redzot to telpu, kas tika piešķirt šim iniciatīvam runā par stāvokli Eiropas Savienībā. Turklāt tāpēc, ka līdz šim mēs esam ļoti maz dzirdējuši pār kultūras stāvokli pasaulē no komisijas eh, priekšsēdētājas puses. Šobrīd uh, Bauhaus ir vienīgais konkrētais plāns, ko komisija ir piedāvājusi kultūras atjaunotnē vidējā termiņā. Ir nav nekādas stratēģijas otrajam pandēmijas vilnim kultūras vietu slēgšanai, kas jau notiek Eiropā, un ir daudz neskaidrība par kultūras vietu atvesļošanas plānā. Komisāri, es zinu, ka jūs atbalstīsiet šo jomu, taču kultūra nav tikai kāds izdaļojums eh, pārējiem Eiropas darbības sektoriem, un es domāju, ka jo komisija vēlas patiesi panākt, ka Bauhaus kļūst par plašu Eiropas kultūras projektu, kas ir saskaņots ar zaļo kursu, tad ir jāsāk ar kultūras glābšanu. Līdz ar to Aicinu jūs eh, mums skaidrot labāk, kāda ir šī projekta vieta starp komisijas prioritātēm un nosaukt mums konkrētus piemērus par to, kā Bauhaus e, eh, saskanēs ar radošajām un kultūras jomām. Tālāk par nākošo aspektu - Erasmus sarunas ir atsākušās, bet vēr, vēršu jūsu uzmanību uz to, ka ja budžets nebūs atbilstošs, tad būs jāno, eh, jāatsakās no kādām prioritātēm nu, eh, paturot prātā to, ka, ja prioritāte ir zaļināšana un iekļaušana, tad iespējams būs mazāk eh, mobilitātes. Pārējās prioritātes, diemžēl, nebija dzirdamas. Tālāk vēlos runāt par kultūru ārējās attiecībās, kas ir viens no strateģiskajiem mērķiem Eiropas kultūras stratēģijā. Parlaments šajā sakarā jau izteicās 17. gada eh, jūlijā, un es gribētu eh, saistīt šo aspektu ar iepriekšējo sasaukumu. Runātāju vairs, diemžēl, nav dzirdama. Uh, please press the speak button. Lūdzu, vēlreiz nospiediet. Lūdzu, nospiediet mikrofonu pogu un pabeidziet teikumu, saka priekšsēdētājiem. Please go on. Your microphone is open. Jūs varat turpināt. Mikrofons darbojas. Please go on. Turpiniet, lūdzu, uzstāšanos. Man šķiet, ka ir kāda uh, problēma tehniska, jo viss ir sastindzis. Saka runātāja Salima Jenbū. Viss darbojas ļoti labi, tehniķa balss. Nospiediet mikrofonu pogu. Vielleicht noch mal zur Erläuterung. Varbūt vēlreiz tad paskaidrošu lēnām, lai visi saprot. Tad, kad beidzas divas minūtes, es iejaucos un spiežu gonga skaņu. Tad, kad es atslēdzos, vēlreiz nospiediet podziņu spīk un pabeidziet iesākto teikumu. Tātad vēlreiz gonga signāls, es izslēdzu mikrofonu, jūs ieslēdzat un pabeidzat teikumu. Paldies! Das scheint nicht. Izskatās, ka tas nedarbojas šobrīd. Nu labi. Nākamais runātais Dakce Melbārde, divas minūtes lūdzu. Sure, uh, no. So, can you hear me? Vai mani dzird? Labi, paldies. Labrīt. Diemžēl man ir šorīt problēmas ar savienojumu. Man nebija iespēja dzirdēt Marijas Gabriela uzrunu. E, ignorējiet, lūdzu, ja prasu kaut ko tādu, uz ko jau esat atbildējusi. Bet vēlos pievienoties pirmkārt Mihēlai Šoidrovai. Arī man ļoti interesē noskaidrot, kāda ir komisijas plāna saistībā ar Eiropijānā. Tad, kad komisija un citas ES iestādes veidoja di digitālo mm, programmu, šo digital agenda, Eiropāna nu, tur bija jābūt pašā centrā, bet no tā, ko mēs redzam, programmai ir paredzēta e, līdzekļu samazinājuma. Pārējie jautājumi saistīti ar Bauhaus. Paldies, ka mm, pievienoties mums, lai paskatītu šo projektu. Uh, Mēs zinām, ka Bauhaus sākotnēji bija ļoti inovatīva lieta, apvienojot ne tikai dažādas mākslas veidus, bet, kas vēl svarīgāk, apvienojot to ar amatniecību un tehnoloģisko inovāciju to laiku. Lai reaģētu sabiedrības vadī, eh, vajadzībām un funkcionālu dizainu, mēs arī zinām, ka 2000. 18. gadā tās e, deklarācijā, kur parakstīja Eiropas kultūras ministri, arī aicināja izstrādāt jaunu Eiropas darba kārtību attiecībā uz jaunas kvalitātes e, būvniecības kultūru. Tā kā tā ir laba ideja, ja tiek nodrošināts papildu finansējums. ja eh, sākotnēs Bauhaus eh, veicināja industriālismu, mēs tomēr šobrīd dzīvojam postindustriālā sabiedrībā. Izaicinājumi ir pilnīgi citi. Mums ir nepieciešams uh, samazināt patēriņu, nevis palielināt ražošanu. Un Bauhaus arī saņemot uh, publisko finansējumu, tomēr bija ideja, kas uh, tika īstenota no apakšas uz augšu, nevis kā pretējs process no augšas uz apakšu. Mans jautājums, kā jūs nodrošināsiet, ka Eiropas Bauhaus kļūs par īstu kustības, kas sasniedz savus mērķus, iesaistot lielākos e, un spēcīgākos radošos, e, person, e, radošos personas? Un, un tā kā ir jābalsta uz partnerībām, kas priekšsēdētāji aicina noslēgt savu uzstāšanos. Lūdzu, nospiediet eh, podziņu spīku un pabeidziet teikumu. Ich möchte die Technik bitten es aicinātu tehniķus, tad, kad es iejaucos, lai atgādinātu par laika e, ierobežojumu pārsniegšanu, pēc iespējas ātrāk pieslēgt viņus atpakaļ, atstājot mikrofonu atvērtu, jo savādāk tas nedarbojas tā, kā mums tas ir nepieciešams. E, Melbārds kundze ir atslēgusies no savienojuma. Labi, tad nākamā goja Fernando Barena Asa. Mr. Barena. Runātājs diemžēl nav dzirdams pagaidām. Ich werde die Zeit dann nutzen. Es tad izmantošu šo laiku, kas ir pieejams, lai uzdotu pati jautājumu. Es labprāt uzzinātu no komisārs kundzes pēc mūsu viedokļu, respektīvi vēstuļu apmaiņas par simulāciju. Runātāji tik pārtraukti. Uh, yes, thanks, Chair. And, uh, for... Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos pateikties komisārai Gabrielai par prezentāciju un turpināt uh, sociāldemokrātu uzdoto jautājumu par kultūras izglītības programmām. Uh, samazinājumi nav akceptējami nereāli. Par Erasmus. Plus esam nobažījušies par eh, programmu nākotni, jo DFS eh, sarunas rāda, kā studentu mobilitāte eh, var tikt pakļauta riskam. Šīs programmas ir nepieciešamas studentu prasme attīstībai dažādos līmeņos, un kā jau mēs uzsvērām pag 19. gadsimta septembra rezolūcijā papildinājums par 20 miljoniem eiro esrosas puses ir nepieciešams. Tomēr ir jāņem vērā konkrētās realitātes. No vienas puses iekļaut konkrētākus pasākumus, kas atbalsta studentu publikācijas. Eh, eh, eh, atzītās minoritā šo valodās viņu valstīs, no otras puses komisijai ir jārīkojas proaktīvāk, lai mazinātu transporta izmantošanu, tīpaši augstu piesārņojošu transporta izmantošanu, kā arī um, atbalstot tik viena studenta tiesības piedalīties Erasmus Plus komisāru. Kāds ir jūsu viedoklis par šiem abiem jautājumiem? Paldies! mēs saskaramies ar laika problēmu, tāpēc saīsināšu savu jautājumu. Runājot par daudzgadu budžetu, ja mēs vēlamies pabeigt sarunas, tad mums steidzami nepieciešama simulācija attiecībā uz to, kā līdšanēja priekšlikumi ietekmē programmu. Tāpēc es prasīju jaunāko informāciju. Mēs labprāt eh, redzētu simulāciju, lai konkrēti redzētu, kā izpaužas komisijas priekšlikums un dalību valstī priekšlikums attiecībā uz komisijas plānoto budžetu. Un mums ir nepieciešams skaidrs pārskats, jo galu galā no kopējā budžeta būs atkarīgs tas, kādus pasākums mēs varam īstenot. Tāpēc būtu labi, ja mēs to saņemtu pēc iespējas ātrāk, lai var pabeigt sarunas. Tad tam būtu jābūt arī komisijas interesēs. Atbildīgās komitejas varētu saņemt šī simulā, eh, simulācija. Tagad došu iespēju Gabriels kundzei piecās minūtēs atbildēt. Un mums otrajā kārtā jāsaīsina jautājumu laiks uz pusotru minūti, jo savādāk nekā neiekļausimies. Lūdzu, Gabriels kundze, piecas minūtes. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms sākšu ar atbildēm. Paldies Mihēlai Šoidrovai, kur pasvītroja, cik svarīgi ir e, ņemt vērā fleksibilitāti un atbalstīt Erasmus programmu. E, es arī vēlējos to apstiprināt. E, pa, eh, paaugstinot at, eh, atmaksājumu līmeni virtuālajām aktivitātēm. Un es domāju, ka mums ir aizvien vairāk jāņem vērā to, ka šī ir realitāte, ar kuru mēs saskaramies, un tam ir jāpiemērojas. Tālāk par startautiskiem eh, aspektu. Šī joma, šis elements nav robežu apturēts, un mums ir jāturpina doma, eh, strādāt pie mobili, eh, virtuālās eh, mobilitātes, kura nekad nespēs nomainīt fizisko mobilitāti. Tālāk par Mihēli Šoidrovs un Dats Melbārdas uzdotiem jautājumiem. Es par tiem runāšu ar komisāru Bretonu. Jūs atcerēsieties jau kā. 18. gada septembrī tika sagatavots ziņojums, visai kritisks, kurās mēs skaidri norādījām, ka Eiropa ir jādigitalizējas. Arī es eh, piedalījos kā vēstniece vienā no šajā programmā. Mums bija daudz diskusiju ar daudzu valstu žurnālistiem pirms apmēram mēneša. Tas parāda to, ka Eiropāna ir savu pie, eh, pievienoto vērtību. Es par šo aspektu runāšu ar komisāru Bretonu, lai redzētu, ko mēs varam panākt šajā sakarā tālāk par. Uh, uh, jautājumu Bauhaus sakarā. Norāda, ka visi eh, šie jautājumi, kuriem vēl nav skaidru atbilžu, nevieš skaidrību, bet pirmkārt ir ne, pilnīgi izslēgts, ka Eh, tiktu ņemti no slīdzekļi no radošās Eiropas. Jau šobrīd stāvoklis šeit ir ļoti sarežģīts. Es nedomāju, ka vajadzētu nosūtīt šādu veidu vēstījumu. Katrā gadījumā es sakošu, lai tā nenotiek. Tālāk es uzstāju uz trim eh, Bauhaus fāzēm. Pirmā ir fāze dizaina. Tas nozīmē, ka līdz 21. gada vasarai mēs veidojam līdzradošo procesu, kura laika arhitekti, mākslinieki, zinātnieki dos mums iespēju identificēt projektus, un nākošā gada pir, otrajā pusē būs aicinājums caur citām programmām, lai varētu veidot sinerģijas. Tālāk sākas e, izplatīšanas, difūzijas e, fāze, un šeit vēl ir jāpārdomā. Šobrīd ir iecerēti pieci dibinātāji, Bauhauseri, kuri visi strādās vispārīgā ietverā pie tēmas, ilgtspējības jautājumiem, bet tas var tikt saistīts ar citiem tematiem. Tā var būt demogrāfija, sociālā kohēzija vai klimata pārmaiņas vai energoefektivitāte. Un e, no savas puses, tā kā vēl ir definēšanas fāze, es domāju, ka viens no šiem pieciem e, pilotu projektiem skars kultūras inovācijas. Un es domāju, ka šeit arī nozarei mums ir jāparāda tas, ka tā var nākt ar savu devumu. Un pēc 23. gada, kad mēs varēsim runāt par. Uh, Difūzijas par izplatīšanas fāzes pabeigšanu mēs varēsim runāt uh, pār vēl citiem jautājumiem. Katrā gadījumā eh, platformas var būt ar ļoti pozitīvu lomu, piemēram, Creative Unite, eh, kur eh, ir šobrīd 22 dalībnieki parāda mūsu spēju mobilizēties, un es aicinu uh, Eh, skatīt iespējas, cik tālu var un kādā veidā var šīs platformas izmantot. Protams, ir ļoti no, labi arī piesaistīt izglītības centrus un citus. Tāpat vēl viena lieta ir eh, programma apvārses Eiropai. Eh, un šeit mēs varam runāt par klimatiski neitrālām pilsētām, par inteliģentām pilsētām, un mēs jau varēsim uzskaitīt uh, Eh, vairākas Eiropas pilsētas, kurās eh, eh, klimatneitrālās pilsētas, un tad mēs redzēsim kopā ar piecām pamatiniciatīvām, kādas ir šīs piecas pilsētas, kas var rādīt piemēru. Viss, protams, šie, viss šīs idejas vēl ir diskutējamas. Nākošais aspekts ir Eiropas reģionālās attīstības fonds un tā līdzekļu izmantošana. Es jau runāju ar kolēģi Elīzu Ferreiru un Šobrīd eh, Reģionālās attīstības fondā ir paredzēti līdzekļi tīklojuma veidošanai, lai inženieri, mākslinieki, arhitekti, dizaineri varētu saņemt finansējumu, un mēs zinām, ka kultūras jomā tas vēl nepastāv, jo šī, šis sektors ir visai fragmentēts un daudzveidīgs. Es, bet es domāju, ka tie ir iespējamie ceļi, kuri ir jāizpēta šobrīd, un tāpēc Tāpēc līdz 21. gada vasarai līdz radī, radošais process ir laiks, kad mēs varam uzdot pareizos, iespējams nepatīkamos jautājumus un redzēt, kāda ir ieguvumi, priekšrocības un arī kādi ir riski. Un no savas puses es vēlētos, lai kultūras joma būtu iniciatīvas dzinējspēks, jo es redzu Bauhaus, nākotnes Eiropas Bauhaus, kā to vietu, kur mēs veidosim kopā un padarīsim redzamāku mūsu kultūras mantojumu nākotnē. Un jūs pilnīgi pareizi norādāt, ir jārīkojas piesardzīgi, jo tas nelabais eh, ļoti bieži slēpjas detaļās un vajag izvairīties no atkārtotas jau iepriekš izdarītu lietu darīšanas. Tāpēc arī mēs nedrīkstam eh, ar vienu projektu eh, atņemt identitāti citam projektam. Viena lieta ir veidot kaut ko jaunu, un kaut kas cits ir ņemt līdzekļus no, no citiem projektiem, kuri tos va, eh, vājināts. Tālāk eh, es vēlos uzsvērt, cik svarīgs ir ārējās dimensijas jautājums. 12. E, novembrī notiks konferences kopā ar Žozefu e, Borelu, bet ir vēl viens vispārīgāks jautājums, kuram es gribētu pievērst īpašu uzmanību. E, decembrī es vēlētos nākt klāj ar jaunu darbu kārtību, inovācijām, izpētēm, Rietumbalkāniem. Šeit ir lielisks potenciāls, lai iesaistītu visus mana reģiona valstis un pirmo reizi pēdējā aicinājumā. Mēs nācām klajā ar projektu, kur Kosova un Serbija ir kopā, un es domāju, ka darbojas kopā, un es domāju, ka pat ja pastāv ģeopolitiskas spriedzes, tad caur kultūru var izmantot vislabākos līdzekļus sadarbībai. Es gribētu uzsvērt to, ka Bauhaus palīdzēs šo ideju popularizēt. Un tāpēc, Melbārdas kundze, kad jūs runājat, piemēram, par arhitektūras lomu, e, ir arhitektūras balva, un es domāju, ka tie erinnern, es sind schon achteinhalb Minuten jetzt, äh, eigentlich waren fünf vorgesehen. Ich bitte zu. Jau astoņām pusminūšu minūtes pagājušas, e, bija paredzēts tikai piecas, tāpēc lūdzu jūs saīsināt savu uzstāšanos. Je, je, je finis. Es tūlīt beigšu savu uzstāšanos. Turpina Marija Gabriela. Es eh, nobeigšu atbildot uz Barēna kunga jautājumu. Jā, eh, Eras, zaļais erasmus ir paredzēts, lai mazinātu mobilāciju ietekmu uz vidi. Es jau norādīju, ka aicinām jauniešus izmantot transporta līdzekļus, kas nav ar negatīvu ietekmu uz vidi, bet jāņem vērā, ka ir reģioni Eiropā, kas, kuros cits trans, transportu, ar, ar citu transportu nevar sasniegt Kipra un citas vietas, bet es aicinu arī ņemt vērā citus aspektus, kā um, uh, atteikties no plastmasas izmantošanas, stādīt kokus un citas darbības. Tāds ir eras, zaļā Erasmus eh, nodoms. Lielas paldies! Nu, tagad otriem, protams, es gribētu atgādināt, ka mums patiešām ir ļoti ierobežots laiks, un ja visi gribīs izteikties, tad visiem ir jāpieturas pie pusotras minūtes uzstāšanās laika, jo citādi faktiski nebūs iespējas saņemt atbildes no komisāras kundzes. Un tāpēc es ļoti konsekventi tūlīt pēc pusotras minūtes faktiski jums par to informēšu. Citādi mēs šodien nevaram um, rīkoties, jo faktiski nu, tā ir ar laiku. Vēlreiz došu vārdu Mihailē Šoidrovai no Tautas partijas. Lūdzu. Uh, thank you very much. Liels paldies. Paldies, komisārs kundze, par atbildēm. Gribu atvedēt, atvainoties kolēģis Benhumāns vārdā, es viņu šobrīd pārstāvu, viņi nevarēja pieslēgties. Ļaujiet man pievērsties šim Bauhaus jautājumam. Mani kolēģi jau arī šodien par to runāja. Es gribēju jums teikt, ka Bauhaus, protams, ir ārkārtīgi svarīgs arhitektūras periods vēsturiski un arī dzen mākslā. Nu, tas notika pirms apmēram simt gadiem, un tas radās tā ļoti spontāni. Eiropas Savienībai vajadzētu ļaut kultūrai un mākslai tā brīvi rasties un augt. Ir, protams, šobrīd arhitektūrā ļoti daudz novatorismu, un es esmu pārliecināta, ka jūs zinat, kādas ir šīs eh, energotaupīgās mājas, kādas jaunas iestādes, ēkas tiek veidots jauna, moderna arhitektūra. Un tā ir pašā laikā viss šis jaunais nereti ir ļoti ekoloģisks, vidēji draudzīgs, arhitekti labi zina, ka Viņiem nepieciešams iekļaut savos projektos daudz vairāk vidē draudzīgu elementu. Um, vai jūs grasaties šo tendenci atbalstīt to starp arī finansiāli? Un tas ir labi, bet es nedomāju, ka mēs šiem radošajiem cilvēkiem varam pateikt, kā radīt kaut ko tālāk. Šis jaunais Bauhaus projekts ir jāpatājas par tādu iniciatīvu, kas sākas no apakšas, nevis tiek tā instruēti piedāvāts. Kāda būs jūsu pieeja? Diemžēl man jūs jāpārtrauc. Paldies par atbildi. Vēl turpina Šaidrovs kundze. Anderthalb. Ich muss. Tā, nākamais runātājs Dominiks Ruis devēza pusotra minūte, un arī šeit es ļoti strikti raudzīšos uz uzstāšanās laiku. Thank you very much, uh, President, and, and thank you to you and to committee. Priekšādātāji, paldies, paldies jums, komisārs kundze, paldies jums par darbu un to, ko jūs teicāt, pilnīgi piekrīt jums, piekrīt jūs šeit redzēt. Es ceru, ka tiešām esat pilnībā atguvusies no Covid. Paldies par Bauhaus prezentāciju. Nu, saskat šajā iniciatīvā trīs labus momentus. Un ņem vairāk koordinātoru pieeju ka, respektīvi, ka jābūt šeit līdzradošumam, trā, tādam pārējošam raksturam un eh, Mēs šobrīd runājam par pieciem projektiem. Problemātiski vienmēr ir finanses. Jūs teicāt, ka tas nenāk no radošās Eiropas, bet no kurienes tad šie līdzekļi nāks? Atgūšanās fonds varbūt ir laba vieta, bet no atgūšanās fondam jau jātop izmantotam, lai palīdzētu visam kultūras sektoram atgūties. Tā, šī pieeja, kā jau tika teikts, nevar tikt virzīt no augšas uz leju, te ir jāpieļauj mākslinieckā brīvība. Un, un turklāt domāju, ka mēs meklējam šādu jaunu estētiku, bet to nevar piesaistīt kaut kam vienam konkrētam, jābūt saistītam ar jauno Eiropu kā tādu un eiropeiskām vērtībām, ne tikai uz šo ekoloģisko pārēju. Te vajadzētu būt iesaistītiem tikai arhitektiem, bet arī kinematogrāfiem, um, māksliniekam un tā tālāk. Bauhaus savulaik bija daļa no šīs republikas, jaunās republikas momenta, Frankfurtas filozofijas skola, viss attīstījās vienlaicīgi. Tāpēc mums vajadzētu domāt par tādu projektu, kas veido kultūras pilsonību. Fonderlajens kundze, diemžēl man jūs jāpārtrauc. Nākamais runātājs. Reņū grupas vārdā. Francikurē. Ilana Sikurē, bitte press the speak. Ilana Sikurē, lūdzu nospiediet runāt pogu. Lūk. Si, est-ce que vous m'entendez? Paldies, vai jūs dzirdat mani? Esiet sveicināti, priekšsēdētāji, komisāri, dārgie kolēģi. Pēc dažām dienām franču skolnieki atgriezīsies skolās, un viņi apliecinās savu cieņu pasniedzējiem Samielam Patī. Un es vēlos pateikties jums par klusumbrīdi sēdes sākumā. Šis trieciens ir vēl jo smagāks, tāpēc, ka viņš bija cilvēks, kurš visu dzīvi bija veltījis izglītībai un bija lielisks pastiedzējs. Tāpat būtu skaisti ideja, ja Samuela patīvārds tiktu pieminēts visās dalībvalstīs, jo viņš ir, pati, bija paties brīvības sludinātājs. Uh, izglītības brīvības sludinātājs. Bet tagad ir jautājumi. Eh, eh, Marijai Gabrielai, kā jūs kopā ar kolēģi Bretonu cīnīsieties par to, lai internets nebūtu par beztiesiskumu zonu, un otrkārt, vai Eiropas identitāte nebūtu tāda, eh, eh, būtu tāda, kas paredz izglītības brīvību gan skolās, universitātēs, lai pretotos eh, autocensūras veidam, kas tiek importēta no savienotajām valstīm, kas ir pretrunā ar mūsu humanistisko pieeju, kura būtu jāizstāv. Dankas! Lielas paldies! Nākamais runātājs Salama Jenbū vēlreiz. Merci, Madame la Présidente, je remplace. Paldies, priekšsēdētāji, aizvietoju kolēģi, kurš nevar uzstāties. Eh, Komisāra Gabriela, jūsu prāts, kultūras un izglītības loma cīņā pret rasismu. Uh, E, plānā, ko piedāvā komisijas priekšsēdētāji. Un mans otrais jautājums - jūsu loma un mūsu loma e, veidojot šo plānu. Paldies! Fiendan! Liels paldies arī par to, ka izteicāties tik īsi. Tālāk, A, es EKR grupas vārdā Andrejs Slobakovs. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, Liels paldies! Paldies priekšādātāji! Gribu teikt paldies komisārs kundzei par to, ka viņi ir šeit ar mums. Ļaujiet man padalīties no nu, tajās bažās, ko jūtu. Fonderlajens kundze savā uzrunā kultūru nepieminēja ne ar vārdu. Un jāsaka, tas man patiešām satrauc. Es īsti nesaprotu arī, kā šis Bauhaus projekts tiks integrēts kopējā kultūras jomā, ņemot vērā, ka Eiropas budžets nākamos septiņus gadus būs krietni mazāks. Mēs zinām, ka bija ļoti drastiski nu, samazinājumi. Eiropa atkal ir karantīnā, atkal pašizolācijā. Uh, Un faktiski mm, valstis ir skartas ļoti lielā mērā arī mana valsts, to starp gan kultūra, gan turisms ir cietuši. Un šobrīd ārkārtīgi svarīgi dalību valstīm saņemt atbalstu, piedāvājot, piemēram, motivāciju kultūrai un turismam bet es domāju, ka no, šiem, no šī atbalsta apmēram 100% visdrīzāk nonāks turismu sektoram un nevis kultūrai, jo daudz vairāk intereses ir par turismu. Tad kā mēs pārliecināsimies, ka atsevišķi šie līdzekļi un piedāvātais atbalsts tomēr tiek tērēts tieši kultūras sektoram? Nu, lūk, tādas ir manas bažas un domāja, ka tādas ir nevienam vien, uh, ar ko es esmu runājis. ir ārkārtīgi svarīgi izvērst plašumā Erasmus plus programmu un tās līdzekļus, jo tas, kas šobrīd tiek paredzēts, ir vienkārši smieklīgi. Paldies! Lielas paldies, saka priekšādātāja. Laiks ir iztecējis, un tāpēc nākamais runātājs deputāts Aleksis Georgulis. Lūdzu. Can you hear me? Uh, thank you, Chair. Paldies, priekšādātāji. Es rakstīju vēstuli par platformu, ko līdz parakstīja vēl 51 deputāts, pieprasīja aktīvu atbalstu māksliniekiem, ņemot vērā, kā arvien vairāk tiek izmantoti digitālies pakalpojumi. No saņemtās atbildes konstatēja, ka platformas ir daļu no saviem ieņēmumiem ziedējuši dažādām žēlsirdības projektiem, radījuši, piemēram, piekļuvas instrumentus māksliniekiem, dažāda veida platformas pakalpojumu, īstenos dažādas kampaņas nav palielinājuši maksu māksliniekiem, un tomēr tas, ko esam māksliniekiem parādā, ir nevis šī žēlsirdība un labdarība, bet tie tiešām ir mm, kaut, kādi, kaut kāds atbalsts, ko viņi ir pelnījuši, un tāpat laikā šobrīd tiek kavētas procedūras dalība valstīs, lai transponētu tiesiskajos aktos mm, autortiesību direktīvu šajā digitālajā vienotajā tirgu. Tas attiecas arī uz 18. pantu minētajā tiesību aktā, kur tiek runāts par atbilstīgu un samērīgu atalgojumu autoriem un izpildījumu izpildītājiem. Tāpat laikā Covid-19 radītais trieciens šiem radošajiem personālam ir ārkārtīgi smags, un mēs nedrīkstam gaidīt. Tūlīt pat jānodrošina atbalsts, jo kultūra ir tas sektors, kas eh, var mainīties neatgrānski. Ja kultūras darbinieki nespēs peln, nopelnīt iztiku ar savu, savu darbu savā sektorā, tad ko tad sektors beigās darīs? Kā komisārs kultūras jautājumies, ko jūs grasāties darīt, lai pārliecinātos, ka būtu atbilstīgs un samērīgs atbal, atalgojums aktieriem un izpildītājiem, un lai tas tik nodrošināts iespējas ātrāk? Paldies! Lielas paldies, saka priekšsādātāja. Pēdējā runātāja Izabela. Grazie, prezidente. Eh, buongiorno, komisārio. Paldies, priekšsādātāji. Labrīt, komisāra kungs. Jūs esat bijusi šeit diezgan bieži, saka Izabela Dinolfija. Atcerēsimies, ka šobrīd tas laboratorijas, kas strādā radošajā sektorā, patiešām ir nospiests uz ceļiem, ir vajadzīgs atbalsts šim sektoram. Jāsaka, arī šī projekta laiks šķiet izvēlēts neveiksmīgi. Es šobrīd nesaprotu, kā jūs varat eh, reāli atbalstīt strādājošos radošajā nozarā mm, šādā veidā. Tie ir cilvēki, kas faktiski ir, nu, bezdibeņa malā. Mēs runājam te par jaunu programmu, bet nezinām, kā atbalstīt jau pašlaik notiekošo darbību un eh, šai sektorā strādājošos. Jūs pieminējāt jauno platformu. Bet redzam, ka daudzās dalībvalstīs jāsaka, šis platformas palaišanas laiks ir ļoti atšķirīgs. Tas radīs kropļojumu tirgu. Ko jūs, kā Eiropas komisijas pārstāve, darīsiet, lai to visu mainītu, uzlabotu. Nu, tāpat laikā, protams, respektējot katras dalībvalsts pilnvaras, mums tomēr vajadzētu kaut kādus noteikumus, kas attiektos uz teātriem un kino teātriem, kas, lai tie varētu palikt vaļā, tie tomēr ir tādi milzīgi kultūras pasākumi, kas šobrīd nevar norisināties. Paldies, saka priekšādātāja. Un tagad došu iespēju Marijai Gabrielai atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem. Lūdzu, jums piecas minūtes. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Paldies, priekšsēdētāji. Sākšu ar jūsu uzdoto jautājumu par simulāciju, modelēšanu un vērtējumu. 19. oktobrī es uzzināju, ka uh, vēl uh, Eh, šis darbs nebija pabeigts, es devu norā eh, rīkojumu, lai viss tiktu, un lai atbildes parlamentam tiktu tiekta, es ceru, ka tā drīz saņem drīzumā. Tālāk, Bauhaus ir un paliek pamata iniciatīva. Un tas, ko mēs prezentējam, kā Bauhaus iniciatīva, tas ir apvienot pie eh, pieeju no virzienā no lejas uz augšu un no augšas uz leju. Un esmu pārliecināta, ka dzinējspēks ir pieeja no lejas uz augšu, kas piešķir arī plašāku dimensiju šim projektam. Pilnībā paužu savu atbalstu šeit. Kā arī Mēs apzināmies, ka inovācijas ir būtisks aspekts, un Devesa kungs, no kura eh, avota mēs ņemsim finansējumu, tas ir vēl jārisina šis jautājums arī ir iestrādājums nacionālajās stratēģijās. Jūs zināt, kā dalībvalstīm tās ir jāpiedāvā, un šajās nacionālās stratēģijās ir jābūt līdzekļiem un programmām šajā sakarā. Es esmu piesardzīgāk šajā sakarā, jo šobrīd no dalībvalstu puses vēlos dzirdēt ne tikai skaistus vārdus, bet arī konkrētas darbības. Ir dalībvalstis, kurās ir labas prakses platformas, kas ir izveidotas kultūras ministriem, bija lab, labs piemērs, bet mēs vēl aizvien redzam, ka ir relatīvi nedaudz dalībvalstu, kas ir daudz paveikuši, paveikuši šajā jomā. Un tāpēc es arī, arī uzskaitīju uh, platformas uh, savā iepriekšējā runā. Uh, tālāk par Eiropas, par internetu kā beztiesiskumu zonu piln, nevar tam piekrist. Tas, kas ir eh, pret likumu eh, offline, ir pret likumu online. Mums ir jāsargā eh, pamattiesības, mums ir jāsargā personas dati, un es arī atbalstīšu visas iniciatīvas šajā sakarā. Iniciatīvas, kurās mēs cīnīsimies pret dezinformāciju, es aicināšu veidot augsta līmeņa grupu un veidot uh, Eh, vadlīnijas mākslīnās, mākslīgās izmantošanas, eh, inteliģences izmantošanai šajā jomā un aspektos, kas ir saistīti ar mūsu nostāju. Mēs ar eh, komisāru Bretonu esam pilnīgi uz viena viļņa šajā sakarā. Bei mir war jetzt gerade das Bild eingebaut. Nu, šķiet, ka ekrāns iestrēga burtiski. Tātad, ja jūs bijāt tomēr pabeigusi savu uzstāšanos, Gabriels Kunz, kā tur ir? It seems as a problem. Tas sieht aus. Nu, šķiet, ka radusies kāda tehniska rakstura problēma. Un, ja mēs tagad pavisam ātri to nevarēsim atrisināt, tad tādā gadījumā es domāju, tā vietā es varētu vienkārši no sirds teikt paldies Marijai Gabrielai, ka viņa pieslēdzās mums šodien un lūgt varbūt uz neatbildētajiem jautājumiem iesūtīt rakstiskas atbildes. Mums tiešām bija liels prieks jūs redzēt. Uz daudz, ko jūs tiešām atbildējāt, guvām jaunu priekšstatu, un tāpat laikā, protams, daudz jautājumu joprojām paliek vēl neatbildēt. Nu, piemēram, uh, Jautājums par finansējumu šim Bauhaus projektam. Ideja kā tāda, protams, ir ļoti laba, bet mums jau šobrīd ir jābūt skaidram, no kurienes nāks līdzekļi. Ja tas nenāk no radošās Eiropas, un par to mēs, protams, priecājamies, tad tomēr mums ir vajadzīga skaidra finansējuma struktūra, vismaz kāda ideja, nu, lai mēs varētu šī ideja tālāk atbalstīt. Visādi citādi Tiešām priecājos, ka šī mūsu konstruktīvā sadarbība ar jums turpinās. Vēlu jums visu labu. Nu, un tad līdz nākamajai reizei, kad atkal tiksimies šai komitejā. Nākamais darba kārtības punkts. Te runāsim par pēdējiem notikumiem saistībā ar Teātra un Kinomākslas Universitāti Budapeštā. Kā jūs zināt, par to daudz, kur uh, plašsaziņas līdzekļos Eiropā tika ziņots, pārsvarā kritika tiek izteikta par to, ka ir mainīta šai universitātei organizatoriskā struktūra. Un mēs par to vēlamies sīkāk uzzināt šobrīd. Šķiet, ka m, mm, pašos pamatos runa ir par to, ka universitāte mm, ir atbalstīta ar privātu fondu līdzekļiem, un attiecīgi šobrīd Uh, tiek izdarīti mēģinājumi ietekmēt šīs universitātes pieņemtos lēmumus. Turklāt tiek kritizēts, ka uzraudzības padome um, šobrīd tiks veidota tikai ar valdībai draudzīgām personām. Un, attiecīgi, ar universitāti pašu, universitātes vadību šīs uh, padomas izveidē neviens nav konsultējies. Tas ir novedis pie tā, ka protestos ir izgājuši rektor, rektors un studenti, Tur šobrīd pastāv aizdomas, ka šī reorganizācija paredzēta tāpēc, lai universitāti faktiski var visu tos mācības un mākslas darbību pakļautu valdības kontrolē. Tas, protams, ir ļoti nopietns apvainojums, ļoti, tā ir ļoti nopietna apsiedzība, jo brīvība izglītības un mākslas jomā ir viena no Eiropas pamatvērtībām. Un mēs arī, protams, par to iestājamies. Tāpēc mēs pieņemam lēmumu tieši tāpat kā mm, daudz, uzaicināt šeit uz mūsu komiteju pārstāvjus, tā lai mēs varētu uzdot jautājumus. Un, jo mums kā parlamentam patiešām ir vēlme uzzināt sīkāk, noskaidrot šo jautājumu, un attiecīgi gribam, lai jūs atbildat uz komitejas locekļu pārstāvjiem. Mēs vēlamies, lai būtu atvērtas, plašas un bagātīgas diskusijas, un eh, lai visi izturētos ar respektu viens pret otru. Esam uzaicinājuši divus pārstāvjus, lai uzklausītu abas puses. No vienas puses puses ieradies šeit Lāslo Džordži, kurš pārstāv Ungārijas valdību, un tad šeit ir Atila Vidņanski kungs, kas savukārt pārstāv jaunā privātā fonda uzraudzības fondu. Tātad tā ir viena puse. No otras puses eh, runātā būs Lāslo Upo, Upors, kas un Hanna Milovic. Hanna Milovic ir stud, uh, studentu biedrības viceprezidente. Uh, Es priecājos, ka šādas diskusijas šeit komitejā varēja notikt. Gribu teikt paldies visiem, kas ir pieslēgušies. Priecājos, ka esat ar mums. Došu katram viesim četras minūtes lūdzu izturieties saprātīgi un saprotiet, ka pēc četrām minūtēm faktiski es jums eh, mikrofonu izslēgšu. Tad pēc tam būs iespēja uzdot jautājumus divās kārtās. Katrai politiskajai partijai vispirms būs vien, viena ar pus minūte, lai uzdot jautājumu pēc katras jautājumu un atbilžu kārtas. Katram runātājiem būs vēl trīs minūtes, lai atbildētu uz visiem jautājumiem. Un visbeidzot komisijai divas minūtes. Nu tātad četras minūtes, divi jautājumu, divas jautājumu atbilžu kārtas. Un pēc tam vēl viena kārta, trīs minūtes katram runātājam, tā lai mēs iekļautos sanāksmē atvēlētajā laikā. Bet, kā jau teicu, izturēšos ļoti strikti. Vispirms došu vārdu četrām minūtēm attiecīgajam ministram, Georgi kungam, un lūkšu jums izstāstīt par šo situāciju tā, kā to redz šobrīd Ungāru valdība. Lūdzu, jums vārds. Can you hear me? Good morning, ladies and gentlemen. Labrīt, dāmas un kungi, es ceru, ka jūs dzirdat mani. Priekšādātā dāmas un kungi, paldies par šo zaicinājumu un iespēju piedalīties diskusijās. Es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi veikt profesionālu dialogu um, par šādām lietām jau šo jautājumu kopumā jāskata prašākā kontekstā, Ungārijas kontekstā. 2016. gadā valdība piekrita augstākās izglītības struktūras un stratēģijas izmaiņas referam, pamatoties uz uh, reformām šīs stratēģijas tiek mainītas pietuvinot tās klientam, tirgum un uzņēmumiem. Šai gadījumā tas attiecas arī uz kino industriju. Universitāšu autonomija tiek garantēta konstitūcijā Un šeit jaunais modelis paredz tālāku autonomiju, nevis mazāku. Un e, lēmums pieņemt universitātes pārvaldnieku valde. E, jau 18 universitātes, 8 universitātes šīs reformas ir veikušas, un 7 gadījumā e, tas ir noticis ļoti veiksmīgi, un skār, tas skārs 30 tūkstoši studentus. Ir svarīgi atzīmēt ka ir veiktas sarunas 12 reizes pirms šī modeļa maiņas. Mēs ieteicām, īstenojām 13 tikšanās reizes un tikāmies ar Ungārijas universitātes eh, um, biedrības prezidentu un pārstāvjiem. Pašreizējās konsultācijas vairs neies, neies, iekļauju val, valdību, jo tā nepiedalās šajās vadošajās struktūras, struktūrās. Mēs šeit runājam tīri par profesionālu viedokļu nesakratību. Es redzu, ka šeit ir lieliski spēlētāji, runātāji no abām pusēm, un esmu pārliecināts, ka puses nonāks pie vienošanās. Pētniecība liecina, ka no desmit vadošajām kinomākslas universitātēm visas desmit ir privātas lielākoties filmu balvas, tostarp Oskaru un tā tālāk, tiek piešķirti pārstāvjiem, kas nāk no šīm privātajām universitātēm, no ekonomikas skatu punkta raugoties. Tas ir īpaši svarīgi pēdējos desmit gados. Ungārijas filmu industrija saņēma būtisku papildu uzmanību. Tā rezultātā Budapešta izveidojusies par vienu no lielākajām eh, kinematogrāfijas centriem Eiropā Mūsu filmu direktori un aktieri saņemšu ļoti daudz starptautisku balvu, kas, jāsaka, līdz tam eh, nemaz nebija iespējams, nekas tāds nebija pieredzēts. Augstākā izglītība ir jāmaina tā, lai tā atbilstu šai modernai jaunai kinematogrāfijas nozarei un lai tā atbilstu Ungurijas kino sektora vajadzībām. Turpmāk kādu laikā mēs grasamies palīdzināt uh, budžetu. Uh, no 3 miljoniem uz 12 miljoniem eiro. Tātad atbalsts šim sektoram 3 miljoni paredzētu operatīvām izmaksām, vēl 3 miljoni apmācībai, izstrādē un 6 miljoni infrastruktūras izveidēji. Dāmas un kungi, ap šī galda pusē sēž, ap, sēž mākslinieki, kas ir ļoti jutīgi, un tas arī, protams, atspoguļošies diskusijās Esmu pārliecināts, ka diskusijā šajā gadījumā galvenais ir pacietība un vēlme veidot labāku kinematogrāfijas nozars nākotni. Paldies, vēlu viņiem veiksmi! Vielen Dank. Äh. Jā, paldies. Tālāk uz četrām minūtēm vārds Upor kungam, kurš ir bijušais universitātes rektors un aicinu viņu tagad prezentēt savu skatījumu uz situāciju. Uh, good morning, Labrīt visiem! Paldies par šo uzaicinājumu, paldies par šo interesi, ko izrādījāt. Vairāk kā 150 gadus vecā universitāte ir maziņš punktiņš augstākās izglītības kartē Eiropā. Tomēr šī mazā universitāte ir piesaistījusi 15 tūkstošu cilvēkus protestos pagājušajā nedēļā Budapeštā. Kā tas ir iespējams? Īsumā mums tika piespiests mainīt struktūru, pārējot no publiskās uz privāto infrastruktūru, mēs zaudējam jebkādas eh, garantijas universitātes autonomijai. Rēģējot uz situāciju, atkāpās eh, universitātes vadītāji augusta beigās. Tāpat laikā studenti ieņēma ēkas un sāka protestu. Kā tas notika? Autonomija, uz kuru norāda iepriekšējais runātājs, ir pamatvērtība, ko garantē ne tikai Eiropas Savienības pamata tiesību harta, bet arī Ungārijas konstitūcija. Tomēr izmaiņas pēdējos gados ir pretrunā šiem pamatprincipiem un ierobežo akadēmisko brīvību. Vairākas universitātes, kā jūs dzirdējāt, izgāja cauri līdzīgai pārējai no publiskas uz privātu iestādi, bet tur ir papildinājums vēl šīs eh, privātās universitātes joprojām izmanto publiskos līdzekļus bez publiskas kontrolas. Līdz ar to autonomija ir tikai padomēji, uzraudzības padomē, nevis pašām universitātēm. Šo uzraudzības padomu ieceļ pašreizējā valdība likums ļauj padomēji brīvi iejaukties universitāšu apmācībās. Mūsu gadījumā padome ļaunprātīgi izmantoja šīs iespējas. Jaunais vadītājs padomē e, īstenoja ļoti tālajošas izmaiņas. Senāta tiesības tika atņemtas, tā skaitā rektora iecelšanas tiesības un fakultāšu vadītāja iecelšana Tāpat arī bez tiecībām sastādīt statūtus. Tas ir skaidrs pārkāpums, atņemot e, autonomijas tiesības. Visa šās pārejas posmā tika skaidri paustas bažas un ierosināts alternatīvas. Studenti nāca klajā ar paziņojumiem un protestiem. Neviens no mūsu uh, ierosinājumiem nav saņēmis atbildi. Tās augtās sarunas e, tika rīkots e, pēc ministrijas vēlmes un nevienu no mūsu ierosinājumiem neņēma vērā. Simtiem e, izglītības iestāžu pauda solidaritāti mums. Protestētāji tikmēr ir spējuši nepieļaut politiķu iejaušanos. Šobrīd universitātes kolektīvs ir eh, skaidri paudis, ka nepadosies, bet padomi eh, komunicē tikai ar rīkojumiem, un ministrija neplāno eh, piedāvāt kādus risinājumus situācijai. Padome mainīja mm, kārtējo reizi savus darbības noteikumus, skaidri parādot, ka uh, viņi darīs, ko grib, ieceļot divus vicerektorus un fakultāšu vadītājus. Pagājušajā nedēļā mēģinot eh, patētiskā veidā atrisināt uh, problēmu, tika atslēgts interneta savienojums ēkām un slēgtas eh, auditorijas mūsu ēkās, kas ir nepieredzēts mūsu 150 gadu vēsturē pēc mēnešiem ilgas cīņas eh, par neatkarību iestādēji nav brīnums, ka tūkstošiem eh, mūsu atbalstītāji izgāja piekdien Budapeštas ielās. Jautājums ir, kas eh, glābs no valdības, kas pārkāp pašu savu konstitūciju. Paldies! Paldies! Attila Vigņanskī tālāk. Uzraudzības padomas priekšsarētājs jaunai eh, privātai biedrībai. Lūdzu, arī jums vārds uz četrām minūtēm. Uzklausīsim jūsu skatījumu. Vitņānski. Vitņānska kungs lūdzu nospiediet podziņu spīku. Viņiem... Vigņānska kungs, mēs jūs nedzirdam. Ich würde aicinātu tehniķus atrisināt problēmas. Tikmēr uzklausīsim Milovicas kundzi un pēc tam dosim vārdu vēlreiz Vidņānska kungam uz četrām minūtēm. Šobrīd vārds eh, Milovicas kundzei arī četras minūtes. Labrīt! Paldies, kā uzaicinājāt mūs. Mani sauc Hanna Milovic. Esmu studentu padomas vicepriekšsēdētāja. Uh, un vēlos eh, vērsties pie jums eh, eh, universitātes studentu vārdām. Esam ļoti pateicīgi, ka uzklausat mūs. Pateicoties tam, ka senāts izturas pret studentiem kā vienlīdzīgiem partneriem, mēs bijām informēti par pārstrukturizāciju jau no marta. Mēs sekojām procesam ar so, daudz lielām cerībām, jo tika solīts uh, uzlabot situāciju daudzos aspektos. Tomēr tas, kādā veidā ministrija veica restruktūrizāciju, parādīja, ka trūkst eh, konceptuālās bāzes un nav vēlmes eh, diskutēt ar tiem, kurus visvairāk ietekmē šīs eh, izmaiņas, nosakot nereālus termiņus. Tik, notika tikšanās ar, atsevišķi ar studentiem un universitātes vadību saraksts tika eh, sagatavots eh, attiecībā uz to, ko studenti sagaida, bet tas eh, netika ņemts vērā no ministrijas puses jūlijā. Jaunizveidotās biedrības padome, tā sastāvs tika izveidots tieši tiešā veidā no ministrijas puses. Augustā padome apstiprināja dokumentus, kas neļāva senātam strādāt Nu, līdz ar to arī mēs, studenti, nevaram paust savu balsi attiecībā uz jautājumiem, kas skar universitāti, kā arī attiecībā uz mūsu nākotnu un karjeru. Dienu pirms jaunie noteikumi stājas spēkā, senāts eh, protestējot pret situāciju, e, pilnībā pārtraucot darbību, pašlikvidējās, un e, studenti savukārt okupēja ēkas, ieņēma tās. Mēs pieprasām profesionālu un neatkarīgu darbību. Pat tad, kad padome prasīja visiem nekavēties pamest ēkas, tā skaitā studentu kopmītnes 8 eh, stundu laikā, un oktobrī tika ēkās atslēgts internets, un vairākas auditorijas tika slēgtas. Tā skaitā zāle, kur mums notiek eh, ikdienas sanāksmes, uh, fórumā, kas ir mūsu tiešās demokrātijas sistēmas eh, galvenās, eh, galvenā lēmējstruktūra. Eh, šāds modelis, kas tiek ieviests, nav unikāls tikai mums, tas iet, skar visu augstākās izglītības sistēmu Ungārijā. Septiņas cits universitātes ir pārcelts no valsts kontrols uz privāto sektoru, un valdība ieceļ cita starpā uzņēmējus vai pat pašreizējos ministrus padomēs, ieceļot uz, to eh, uz, uz eh, neierobežotu laiku. Tas nozīmē, ka viņiem ir uzraudzība pār iestādēm eh, uz neierobežotu laiku bez jebkādas demokrātiskās kontrolas. Līdzīgas izmaiņas ir paredzēts visās universitātēs. Tas varētu nozīmēt, ka visa Ungārijas augstākā izglītība tiktu pakļauta šādam kontrolas trūkumam. Mēs esam gatavi apspriest mūsu universitātes nākotni ar ministriju, tad, kad mūsu tiesības tiks atjaunotas, un ja tas notiks, un e, ja pret mums izturēsies kā pret vienlīdzīgiem partneriem. Bez tām sarunas nevar notikt. Mēs uzskatām, ka šādi nosacījumi ir nepieciešami, lai varētu sadzirdēt mūsu balsis un tas nāks par labu abām pusēm, kā arī Ungārijas sabiedrībai kopumā. Paldies, ka uzklausījāt mūs! Paldies Milovičs kundzei! Vēlreiz mēģināšu izveidot eh, savienojumu ar Atilu Vigņānski. Mr. Vitlaski, I will refer. Vidņās kungs, es eh, pārstartēšu savienojumu, jo ir tehniski problēmas ar to.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 Ich höre gerade von der Technik, dass es noch ungefähr. Es saprotu no tehniķiem, ka vismaz viena minūte vēl būs nepieciešams, tik es daudz esmu gatava gaidīt, jo es domāju, ka tomēr ir svarīgi, ka mēs uzklausam arī uzraudzības padomi, pirms sākam pirmo kārtu jautājumiem un atbildēm, bet ja to nevar atrisināt, tad tomēr sāksim jautājumus un ļausim vēlāk pieslēgties, bet dosim vēl tehniķiem vienu minūti atrisināt problēmas. Vítňatsky, do you hear us? Mm, no. No, we cannot hear you. Is there perhaps a possibility that Vai pastāv iespēja, ka viņš var pazvanīt mums pa tālruni un mēs uzklausītu to, izmantojot mikrofonu telpā, lai varētu no turienes ņemt audio signālu? Vai ir tāda iespēja? Bet tad laikam nebūs tulkošana. Jā, es šeit. Jā, nu izskatās, ka joprojām saglabājas tehniskas problēmas ar skaņu iespējams programmatūras problēma Vitņānska kunga pusē vai problēma pie mums. Nu, katrā ziņā tik ātri mēs neatrisināsim šo problēmu. dann würde ich Es tad aicinātu sākt pirmo kārtu jautājumiem un atbildēm, un pēc tam, ja būs iespējams un cerams, varēsim vēlreiz izveidot savienojumu, jo ir ļoti svarīgi uzklausīt eh, arī padomes priekšsēdētāju. Lai viņš izteiktos par esošo situāciju. Tātad jautājumi. Sākam kamēr tehniski nav iespējams Vedņāns kungu uzklausīt. Pirmais manā sarakstā - Mihaila Šoidrova. Divas minūtes. Es atvainojos, nepareizais saraksts. Milans Zver. Milan Sver bitte? Auch da scheint es tehnische Probleme zu. Izskatās, ka arī tur ir tehniskas problēmas, tāpēc Petra Kamerevert. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, das funktioniert jetzt alles. Ähm, ich glaube, aus meiner Sicht stellt Petra, wir haben die. Petra, diemžēl mēs tevi neredzam, tāpēc e, nu, nebūs tulkojums jārunā angliski. Ich habe meine Kamera an. Tagad kamera ir ieslēgta. Vai jūs mani redzat? Jā, lūdzu. Labi paldies! Paldies par eh, tik, to, ka atspoguļoja iesaistīto pušu viedokļus. Manuprāt, universitātes pārstruktūrēšana ir jaunākais Ungārijas valdības šaha gājiens, lai mazinātu iespēju izteikt eh, tie, tos eh, viedokļus, kas nesakrīt ar viņējo. Tāpēc vēlos atgādināt, ka pamatvērtības ir ne tikai priekšnosacījums, lai iestātos Eiropas Savienībā, bet arī ir jāievēro dalību valstīm. Tāpēc jautājums ministra kungam, Georgī kungam. Jūs esat izveidojuši valdībai draudzīgu padomes sastāvu. Un uh, Atila Vidņānskis vada šo padomu. Šis jaunais kuratorijas universitātē ir tiesīgs lēmt par budžeta un organizatoriskiem, tā skaitā personāla jautājumiem un mācību programmu. Cik rūpīgi ir sagatavoti šī jaunie noteikumi, jaunā situācija, kā notika apspriešanās ar studentiem, universitātei, cik daudz no viņu ierosinājumu tik ņemts vērā, kāds bija pamatojums šīm izmaiņām un uz kā pamat jūs izvēlējāties konkrētās personas padomē? Uh, kā jūs nodrošināsiet eh, pamatvērtību īstenošanu, kas aizsargā iest, izglītības iestādes no iejaukšanās viņu darbībā ar šāda veida padomi. Un Vidņānska kungs, jūs eh, run, iepriekš esat izteicies, ka universitātē dominē kreisie spēki. Un eh, esat izteikuši aizskaroši piezīmes arī attiecībā uz studentiem un, mat, un personālu. Vai jums ir pamatojums e, tam, e, kā jūs plānojat sadarboties ar universitātes personālu, kā nodrošināsiet vārda brīvību, tā skaitā tādu, kas e, ir pretvaldības nostāja? Un vai jūs uzskatāt pa par pamatotu slēgt interneta savienojumu, slēgt telpas, kas bija atvērtas personālam un studentiem, lai tādā veidā pārvarētu konfliktu? Uzskatu, ka tas nav saprātīgs saprātīgu pieeju. Priekšsarētā atgādina par eh, to, ka ir beidzies uzstāšanās laiks. Atsnīs. Mm, Irene Joveva, Green Europe. Nochmal anderthalb Minuten. Hello, I hope uh, you can hear me. Thank ceru, ka varat mani dzirdēt. Pirmkārt, pilnībā mans atbalsts studentiem un vēlos uzteikt jūsu cīniņus par universitātes pastāvēšanu un par cīņu, lai atbrīvotos no valdības eh, uzliktajām važām. Es ceru, ka šī cīņa turpināsies visās jomās, kur brīvība ir nepieciešama. Es sekoju protestiem Ungārijā ar lielām raizēm. Eh, valdība regulāri apspiež mēdīju brīvību, demokrātiju, runas brīvību, tas ilgst jau gadiem. Un šis ir vēl viens sasniegums klātam. Mēs neesam varējuši uzklausīt viņa atskakungu, bet man būtu daži jautājumi viņam, jo reiz viņš sacīja, ka viņš gribētu uz eh, atšķirīga veida domāšanu universitātē esošās nodarbības. Uh, Eh, tiktu eh, paturētas, bet ar uzsvaru uz kristietību un patriotismu. Vai jūs domājat, ka patriotisms apspiež visu, kas neatbilst jūsu pašu idejām un vērtībām, eh, slēpjoties aiz ideoloģiskas fasādes pār it kā Eh, vairāk konkurēt, eh, lielāku konkurētspēju, tas izklausās eh, visai neīsti. Un man ir jautājums, ministra kungs, vai jūs varat apliecināt, ka universitāte tiks saņems atpakaļ savu brīvību un akadēmisko neatkarību, jo šobrīd es jums neticu, atklāt sakot, un es uzskatu, ka akadēmiskai vidē ir jābūt brīvai no politis, politikas un ideoloģijas, it īpaši īpaši eh, ņemot vērā to, kas šobrīd Ungārijā tā dominē. Äh, Esmu dzirdējis, ka tehniskās problēmas ir atrisinātas, un līdz ar to varēsim pabeigt šo visu jautājumu kārtu. Tātad Milāns Zvērs ir nākamais, un pēc tam Vidņānska kungam dosim vārdu, jo šķiet ir atrisināt šis jautājums. Tā lai mums tad varam beig beigās, varbūt viņš arī saņemt arī plašāku atbildes laiku. Milāns Zvērs lūdzu. Bologna e process must continue, but positive results. Pozitīvā rezultāti ir sasniedzami visai lēni, bet mēs redzam, ka uh, studentiem jāmācās pēc vecā stila paraugiem, e, kos, kurus ir grūti nomainīt šajās pārejas veida, uh, pārejas valstīs. 19. gadā Ungārija valdības sāka Eh, universitātes pārvaldību nodot eh, aizbildņu padomēji. Eh, astoņu universitāšu vadība nomainījās tikai teātra universitāte, pretojās neraugoties uz to, ka to vada viens no labākajiem teātra profesionāļiem. Un otrkārt, universitātes budžets būtu uh, Eh, dubultots un neraugoties uz pozitīvu attīstību, mēdī dramatizēja protestu eh, studentiem, kurš iesākās eh, pagājušā mēnesī. Es ticu, ka protesti nav spontāni. Manuprāt, opozīcija izmantoja students, lai sasniegtu savus politiskos mērķus. Kā mēs zinām, kreiso demokrātiskā koalīcija Eh, mēģināju stiprināt universitātes vadību, un esmu par to nobažījies. Eh. Lielas paldies! Un tagad došu vārdu Atilam Vigņanskim, lai viņš varbūt eh, tad naklē ar saviem ievadvārdiem un plus jau atbild arī uz kaut kādiem jautājumiem. Septiņas minūtes jums! Liels paldies! Paldies, ka bijāt tik pacietīgi ar mani un bijāt gatavi tomēr man uzklausīt. Nu, tiešām gandrīz simboliski tāda metafora tam, cik ārkārtīgi sarežģīta ir komunikācija ar universitātes vadību šai gadījumā. Ungārijas teātra un kinomākslas universitāte ir vienkārši uh, um, lieliski, tā pārstāv dažādus stilus, un to mēs gaidām arī no šīs jaunās universitātes struktūras. Mēs runājam šeit par 30-40 gadu laikā samilzušiem jautājumiem. Daļa no pārstāvjiem jau teica, ka nav labi, ja šāda situācija turpinātos. Es pats nāku no teātra pasaules. Pārstāv, esmu konsultējies ar pārstāvjiem no teātra, no, no mākslas pasaules, un ārkārtīgi svarīgi, lai šai jomā ienāktu pārmaiņas. Nu, protams, pastāv problēmas arī nu, sūdzības no dažādiem kinomāksliniekiem. Viņi saka, lūk, nepietiek, nepietiekama komunikācija starp nu, uzņēmējdarbības puses universitātes, ar universitāti. Uh, Un vienmēr ir bijis problēmas eh, īstenot komunikācijas starp universitāti un nozari. Un tāpēc šīs, tam, protams, par sliktu nāk visas šīs eh, infrastruktūras problēmas un tablīdzība. Es gribētu uzsvērt, ka mēs vēlamies taisni mazināt šo pārvaldības kontroli. Tas, kas līdz šim ir labi funkcionējis, to gribam atstāt, bet, un esam turklāt līdz šim vienmēr skaidri un gaiši teikuši, ka, piemēram, Eh, ir jāturpina tas, kas atbilstīgi ir noticis, teiksim, visu uzņemšanu darbu, studenti, kas mācās, nekāda veida struktūras nesam atlaiduši senātu un tā tālāk. Mēs vēlamies, lai šī pārvaldība būtu labāka un šī atvērtība jaunajam, manuprāt, ir nozīmīgi te runājam par to, ka ir jāspēj radīt tad vienotības starp kino māksliniekiem un šai jomā strādājošajiem Madaču teātri ietvaros tiek īstenāta programma, šai, uh, kur notiek regulāri tikšanās šīm vajadzībām. Daudzas slavenības ir piedalījušās šai procesā, mm, no festivālā, no, nu, nu, no rietumiem līdz austrumiem. Uh, tas viss ir pazīstams. Visur ir cilvēki, kas ir šais procesos piedalījušies, šai festivālā piedalījušies. Nu, piemēram, esam eh, uzmanību vērsuši arī uz arābu uh, filmu pasauli. Nu, katrā ziņā galvenais ir domāt par šo politisko dimensiju. 15,000 protestētāji izgāja ielā. Nu, viņi pauda, protams, savu solidaritāti un tā tālāk, bet gal galā mēs šeit runājam par to, ka partija faktiski izmanto šo savām vēlēšanu kampaņu vajadzībām. Uh, Es domāju, ka agrāk vai vēlāk tiks pamanīts, ka šis process tiek izmantots kā instruments, e, un to dara partija. Jeb augustā studējušie saņēma informāciju, ka lūk, e, viņ, viņiem šādi ir jāieņem universitāte, jāprotestē. Viņi burtiski tik pakļauti tādai doktrīnai. Tāpat laikā jau septembrī tika saņemta jau vēstuli un aicinājumi apturēt mācības un tā tālāk. Šobrīd kreisie spēki un vēl atsevišķi grupējumi faktiski, nu, tā teikt, manipulē ar universitāti. Mums tāpat laikā tomēr ir jāspēj nonākt pie vienošanās. Arī tad, ja Lāslo Opera mūs faktiski te padara par kaut kādiem briesmoņiem. Man jau te par objektu pat mēdz saukt nu, un tā tālāk, un, un kas tik nav jāklausās. Nodomi taču gal galā ir ļoti labi. Es gribētu, piemēram, atgādināt, ka pār, pārstruktūrētās universitātes ietvaros 30 tūkstoši studenti varētu mācīties, un jāsaka, viņiem nebija nekāda problēma ar šo konkrēto modeli. Šais universitātēs, kur jau notikušas eh, pārmaiņas, nekas būtiski nav viņu darbībā mainījies, un šie, šie 5000 lūk nav pieņēmuši šīs reformas daļa no viņiem. Augustā vienkārši saņēma konkrētas rīcības instrukcijas, kā rīkoties Mēs vēlamies, lai viss kop, kopumā virzītos uz priekšu vēlījumā virzienā. Mēs vēlamies, lai universitātēm būtu plašāks budžets, lai tās varētu atbilstīgāk to tērēt. Un daudz, kas no tā, ko es esmu teicis, ir tikuši pār, ticis pārspīlēts, jau nepareizā kontekstā. Uh, kristietības tā iestājas par atvērtību, par iekļautību. Tas ir tas, ko vēlamies dalīt. Mēs vēlamies, lai šīs iestādes ir atvērtākas, lai plašāka sadarbība starp teātri un cita veida nozarēm. Un šie mērumi pasākumi ir vērsti tieši uz to, uh, lai nebūtu tā, ka tikai no diviem, trim teātriem vai, vai institūtiem nākošie varētu būt mācības spēki un tā tālāk. Mēs esam gatavi visu šo mm, apspriest, sēsties pie sarunu galda. Tas ir tāds milzu eksperiments, arī tīri starptautiskā līmenī mēs cenšamies uh, informēt par to, ko grasāmies šeit darīt. Nu, šobrīd situācija ir tāda, ka ļoti daudz starptautisko mācību spēku uh, un e, dažādi citi spēki šeit procesos iejaucas. Mums ir ļoti nopietni mērķi. Un noslēgumā gribēju lūgt to. Šis nav nekāds jauns stāsts. Šis stāsts ir ilgs jau gadu desmitiem. Esam centušies mainīt universitāšu jomu. Bet universitāte nevēlas šo daudzveidību, šo atvērtību. Tā gluži otrādi ir vizīsies pretējā virzienā Un jāsaka, tas bija tas, eh, nu, pret ko grasījāmies vērsties. Paldies! Laiks piediena dēļ došu vārdu arī abiem pārējiem runātājiem manā sarakstā katram pusotra minūte, un tad kopīgs, kopīga iespēja uz visiem jautājumiem atbildēt. Romeo Frants, pirmais pusotra minūte, lūdzu. Danke, liebe kolēģi. Paldies, godātie kolēģi! Ministra kungs un visi pārējie runātāji. Piektdienas pēcpusdienā apmēram 10 tūkstoši cilvēku izgāja un Ungārijas galvaspilsētas ielās, lai iestātos par Budapeštas teātra un kinomākslas universitātes neatkarību studenti cenšas, eh, cīnās ieņemot universitātes ēkas, Un viņi vēlas, lai universitātes akadēmiskā neatkarība tiktu nodrošināta. Ungārijas valdība tāpat laikā neizrāda nemākās pazīmes, ka tā vēlētos piekāpties studentiem. Mm, bet eh, jāsaka, studentu arbiedrība ir nolēmusi e, iestāties par šo autonomiju, tādējādi spēcinot mm, radošumu un mākslas izteiksmes brīvās formas. Pietņāmskī kungs, jūs teicāt, ka universitāte teicāt, mm, ka universitātei jā, jākoncentrējas uz dzimteni un kristietību. Nu, tas rada ļoti lielas bažas šādas universitātes kontekstā. Es domāju, ka man kolēģi piekritīs. Demokrātija dzīvo no tā, ka pastāv kritiskais diskurss, un tas nāk caur teātru un mākslu. Tam ir vajadzīga brīva un ne, brīvība un nevis konformitāte. Un pēc visiem šiem protestiem, kas ne, neiet mazumā, bet gluži otrādi vēršas plašumā, šeit Eiropā tūkstošiem mākslinieku ir solidarizējušies, arī starptautiski esam to piedzīvojuši, pievienojoties šiem cilvēkiem un studentiem. Kādus soļus jūs grasaties, ministra kungs, spērt, lai attaisnotu šos šīs studentu cerības? Paldies! Liels paldies, saka priekšsēdētāja Romeo Francam. Pēdējā jautājuma uzdevēja Dace Mēlbārda, lūdzu. Uh, thank you, Chair. Um... Paldies, priekšsādātāji. Ceru, ka dzirdat mani labi un arī redzat, man šodien tiešām ir problēmas ar pieslēgumu. Domāju, ka šī viedokļa apmaiņa patiešām nāk īstajā brīdī, jo pagājuši piekdien saņēmām vēstis par to, ka tūkstošiem studentu no Teātra un Kinemākslas universitātes Budapeštā un cita veida šīs nozars pārstāvju studenti izgājuši ielās, protestējot pret to, ko viņi uzskata par um, valdības centiem ierobežot akadēmisko brīvību. Un tāpēc mans jautājums ministram. Domāju, ka ir labi, ka jūs sakāt, ka lūk ir eh, veicies eh, filmu nozarē un vēlties investēt vairāk šai nozarē turpmāk, to, to starp arī izglītībā šai jomā, lai veicinātu nozares attīstību, bet es domāju, ka galvenais iemesls, kāpēc šie studenti ir ielās, ir, mm, nu, tieši šāds. Kāpēc tad jūs domājat, kāpēc tagad, kad piedāvājat vēl papildu līdzekļus, studenti tomēr joprojām vēl ir ielās. Kas ir tie galvenie iemesli šādam tālākam protestam un ko esat domājuši darīt? Tālāk jautājums arī Milovičas kundzei, kungam. Vai jūs domājat, ka varētu būt kādas pārmaiņas tajā brīdī, eh, kad studentu prasības tiktu izpildītas, vai ir kāds progress gūts šai kontekstā? Vai esat apsvēruši iespēju vērsties konstitucionālajā tiesā, meklējot risinājumus. Jeb jūs uzskatāt, ka trūkst arī tiesu sistēmā neatkarības? Liels paldies Melbārdas kundzei! Tālāk došu vārdu visiem sākotnējiem runātajiem tādā secībā, kā tas bija sākotnēji Vispirmām kārtām ministram Lāslo Gjurgiem vārds lūdzu. Trīs minūtes jums. Thank you very much. Liels paldies. Un paldies vēlreiz par šo uzaicinājumu. Es tiešām uzskatu, ka šīs debatas varētu mazināt spriedzi starp abām pusēm. Es domāju, ka faktiski tās tiešām ir profesionāla debatas šobrīd, kas risinās Ungārijā un nevis e, politiskas mākslinieki, studenti, mācību spēki, filmu nozares e, cilvēki. Viņiem visiem ir jāspēj vienoties par to, kādu viņi saredz nākotni teātrim, e, kinomākslai un tā tālāk Ungārijā. Pirmām kārtām šīs pārmaiņas ir pilnībā atbilstīgas konstitūcijai un atbilst politikai, kas jau 2016. gadā tika pieņemta. Mums ir bijušas garas un plašas sarunas kopš februāra, kad pirmoreiz tikāmies ar Budapestas un tehnoloģiju universitātes direktoru Tālāk sarunas tālāk turpinājās 24. februārī ar mākslas universitā, nozars universitāšu pārstāvjiem. Kad runājam par valdes locekļiem, tad kur, kas viņi ir? Nu, pazīstamā, viena no pazīstamākajiem kinematogrāfiem, filmu direktoriem, aktieriem un divi uzņēmēji, kas ir mecenāti mākslas jomā nav jau nekas neierasts, ka universitātes mm, šādus biznesmeņus pieņem par mecenātiem savās valdēs. Nu, varu minēt arī piemēru. Uh, Nu, kā jau teicu, es domāju, ka tas tiešām ir profesionāla rakstura jautājums, un septembrī universitātes ir, autonomija ir pat pieaugusi, nekā tas bijis iepriekš. Tas ir šobrīd profesionāla rakstura domstarpība jautājums, un viņiem pašiem savā starpā jāvienojas. Ļaujiet man jums dot eh, kādu piemēru. Desmit slavenākās universitātes pasaulē teātra un kinomākslas jomā ir privātas un ir mūsu SFS partneres. Britu Stafforšīdas universitāte, īrijas mākslas institūts dizaina tehnoloģija jomā, eh, Juliārda universitāte. Nu, tikai lūk daži piemēri no daudziem, kas nesen eh, mainījušas savu struktūru un no valdības vadībām kļuvuši par privāti vadāmām universitātē, Jagelonas universitāte un tā tālāk. Tu tiešām var tikai un vienīgi vēlēt visiem veiksmi, profesionāli īstenojot diskusijas. Mēs esam teātra mīloša nācija Mēs faktiski esam trešā valsts Eiropā pēc mm, teā, pārdoto teātra biļešu skaita, un domāju, ka kopumā šis izmaiņas tomēr palīdzēs mūsu nozarei un palīdzēs šim dzīves sektoram augt un plaukt. Paldies! Lielas paldies ministra kungam! Tālāk vēlreiz Atilam Vitņanski kungam vārds uz trim minūtēm. Köszönöm szépen! Liels paldies! Paldies vēlreiz! Vēlreiz gribēju uzsvērt sadarbība, komunikācija ir ārkārtīgi svarīgi. Nu, pirmām kārtām jāņem vērā, ka šī ļoti likumīgi iecentā vadība tomēr ir pat jāielaiž šajā ēkā. Nu, ir ārkārtīgi bažas raistošas tas, ka mēs vienkārši ziņās dzirdam, kas notiek. Uh, Nu, ļaujiet man jums fotografijas parādīt. Kas no nu, tā ir pilnīga anarhija, kas tur šobrīd valda? Nu, redzat, kādos apstākļos e, šobrīd, tur, kāda apstākļa tur uz vietas valda? Cik briesmīga situācija. Nu, arī tīri, tīri higiēniski tās ir šausmas, kas tur norisinās. Nemaz nerunājot par uguns drošību pilnīgi kaut kas neiespējams. Šīs fotogrāfijas uzņemtas ēkas iekšpusē. Varat vēl saņemt citas bildes arī. Es domāju, ka būtu labi, ja mēs varētu radīt šeit tālākus, labākus apstākļus šai mācību turpināšanai, tā lai tas varētu normāli tālāk norisināties. Tas, kā šobrīd mācību spēki strādā, tas neatbilst nekādām universitātes normām. Studentiem vajadzētu parādīties, ka viņi ir atvērti. Viņi gan to saka, jā, viņi saka, ka ir gatavi dialogam un uh, tā tālāk, bet to neredzam. Nu, šī komunikācija problēma, kā pirmīt piedzīvojam, tiešām ir simboliska. Viņi šobrīd, šie studenti, ir nevis atvērti, bet slēdz šo universitāti nu jāsaka, tā tas ir bijis arī līdz šim, un arī pēc otrā pasaules kara jau piedzīvojām līdzīgu notikumu attīstību. Visai šai, visam šim sektoram ir vajadzīgas pārmaiņas. Nu, es domāju, ka ar šādu veidu sistēmas sakārtošanu mēs to varētu panākt. Mums ir lieliski eksperti šai jomā, nu ļaujiet, lai arī šai universitātei kāda cita balss tiktu uzklausīta. Uh, citi viedokļi, citas mācību metodas parādītos. To e, Ungārijas kinomākslas nozara jau sen ir pelnījusi. Un domāju, ka kopumā Ungārijas mākslas pasauli tādējādi kļūst tikai daudzveidīgāka un bagātāka. Šie labie nodomi jāspēj atpazīt. Un vēl viens tāds pēdējais punkts no manas puses Mūsu priekšā ir lieliska iespēja veidot jaunu nodaļu šai kopējā iestādes vēsturē. Nu, darīsim tad to. Lielas paldies, saka priekšādātāji. Tālāk Lāslo Upal. Rektor kungs, lūdzu. Thank you once again. Uh, briefly, our uh, protest has never been political. Lielas paldies. Nu, jāsaka, šis process, protests nekad nav bijis pol politisks, tas vienmēr ir bijis par neatkarību. Uh, sarunas, nebija nekādas reālas sarunas, bet to ietvaros mēs ierosinājām, ka varētu šo likuma spēkā stāšanos atcelt uz vēlāku laiku, līdz brīdim, kamēr notikusi izpēte un tālākas sarunas. Mēs ierosinājām, ka mūsu pārstāvs varētu ierasties parlamenta komitejā. Mēs ierosinājām arī grozījumus šai likuma projektā. Mēs ieteicām arī, kādi, kas varētu būt šajā valdē Mēs uzdevām ministrijai daudzus ļoti konkrētus jautājumus. Mēs sagatavojām paši savu um, versiju, bet jāsaka, neviens, neviens no mūsu lūgumiem, neviena no mūsu prasībām nav tikus uztrauc, uzklausīta. Mūs neuzklausīja ne parlamenta komitejā, mums nedeva ne mazāko iespēju īstenot sarunas. Citiem vārdiem sakot, šīs izmaiņas īstenotas bez jebkādas līdzdalības no universitātes puses. Līdz ar to, kā jau teicu, šīs mūsu protests nav politisks, bet gan profesionāls. Jūs sakat, jā, autonomija palielinājusies, nu tādā ziņā, ka valde var būtiski dienas laikā mainīt universitātes statūtus. Nu tā jau nav palielināta autonomija, tā vienkārši ir lielāks pilnvaras šai valdei un nevis universitātei. Un tad šīs sarunas, pēdējās jaunākās sarunas starp valde vēl pirms tās iecelšanas mm, notika mums tajās nepiedaloties tieši iepriekšējo notikumu dēļ, un šīs sarunas ļāva valdēji parakstīt šos jaunos dokumentus bez jebkādām sarunām un tā tālāk. Nē, tā nav uzskatām par sadarbību. Jūs jau dzirdējāt, ko teica Vitņānska kungs Viņš nāca klajā ar burtiski konspirācijas eh, teorijām, jūs taču to dzirdējāt, un šī pati persona ir sen iesniegusi um, protestus un tālāk. Viņa burtiski jau, viņš burtiski jau daudzus gadus ir um, ehm, iedragājis daudzu mācību spēku reputāciju un tā tālāk. Manuprāt, uh, Tas ir ļaunprātīgs eh, veids, kā aiz tāda reformu aizsaga kaitēt universitātēm. bez piedalīšanās nā, akadēmiskajā vidē nākt klajā ar kaut kādiem šādiem prāniem, kas jau iepriekš ir apstiprināti, nu tā ir iejaukšanās autonomijā, kas attiecas no nozars pārstāvi atbalsta. Nu, jūs redzat, ka šajā sarakstā um, ir ļoti daudz to, kas ir pauduši solidaritāti. Mums tiešām ļoti iespaidīgs saraksts. Uh, gan, nu, te runāja gan par Ungārijas pārstāvjiem, gan par starptietiskās sabiedrības pārstāvjiem. Lielas paldies, saka priekšādātāja, un visbeidzot došu vārdu Milovičas kundzei. Viņa pārstāv studējošos. and we're also not manipulated. Nē, mūs nemanipulē pasniedzēji vai universitātes vadība. Mēs to nereti dzirdam no valdībai draudzīgās preses, eh, ka mēs esam bērni, tiek manipulēti un Eh, pasniedzēji mūs izmanto kā vairogu, jo viņi vēlas saglabāt savu tiekšanu un amatu. Tas nav tiesa. Mēs protestējam, lai saglabātu mūsu universitātes autonomiju. Mums neviens nemaksā Mēs cīnāmies par akadēmisku brīvību. Un tāpēc mēs esam vērsušies konstitucionālajā tiesā, lai mēs varētu izmantot savas konstitūcijā paredzētās tiesības. Denke, dass Paldies! Manuprāt, tā mums bija ļoti eh, noderīga sanāksmes daļa. Paldies eh, tiem, kas piedalījās, bijāt gatavi jautāt un atbildēt. Un mēs noteikti turpināsim arī tālākas diskusijas par to. Es aicinātu arī paturēt prātā iespēju uzdot rakstiskus jautājumus par kādiem situācijas aspektiem. Un vēlos pateikties visiem, kas piedalījās debatē,